dienā, 17. aprīlis. Atsāksim darbu pulksten 9. un tad nākamā sesija 15. Darba kārtība ir publiskota mājaslapā. Un arī šodienas protokols tiks publiskots. Paldies, beidzam darbu līdz rītdienai.